Can we start? Um, good afternoon, everybody. Can we start? Labdien visiem! Sāksim ar darbkārtības pieņemšanu. Labi, pieņemam. Pavisam īsi daži paziņojumi. Atgādinu, ka šī sanāksme tiek pārraidīta internetā. Sveicinu visus, kas seko līdzi internetā. Arī mūsu apkārtraksts ir izdots jaunā versijā. tikos ar korepēru pasākumu eh, pārstāvjiem, un viņi sacīja, cik noderīgs ir šis apkārtraksts viņu prāt, un es Noteikti vēlējos atzinību izteikt sekretariātu pārstāvjiem un arī referenti aktīvi piedalās. Tā katrā ziņā ir svarīgi būt informētiem. Tālāk jūs informāciju tikos ar ekosok pārstāvjiem šonadēļ un viņi vēlējās, lai es aicinu referentus un ēnu referentiem, kur vēlas sadarboties ar komiteju pārstāvjiem un apakškomitejām. Lūdzu, versieties pie viņiem, viņi ir gatavi sadarboties pie konkrētā dosjē. Tas uh, e-meeting aplikācija tālāk, tas, eh, tā ir pieejama visiem deputātiem, viņa asistentiem. Uh, šeit būs arī filmēšanas grupa šodien sanāksmē. DJI Pol veids šo filmēšanu. Viņi tikai attēlu ieraksta, bez skaņas. Nezinu, ko tas saka eh, par mūsu spēju paust savu viedokli, bet, nu, lai nu kā, vai varam apstiprināt protokolu ja iebildumu nav, uzskatīsim to par apstiprināt, ja šīs iebildes nebūs līdz sanāksmes beigām. Un tālāk jaunākā informācija par trilogiem. Kamēr mēs gaidām Andreasu, mēs varbūt varam samainīt vietām šos punktus. Un vispirms par e-call runāt. Bet pirms tam jums jau ir iedots vai tiks iedots šā, šā dokumentu pakets kopsavilkums par tām saistībām, ko komisāra kandidāti uz savā uzklausīšanās ir izteikuši. Šos dokumentus pasūtīja parlamenta ģenerāldirektorāts. Mēs vēl neesam izteikuši savus komentārus par tiem. Tur paredzēts ir atspoguļo to, kas tika sacīts uzklausīšanās, un ja pēc pāris gadiem mēs nevēlamies šīs trīs stundas atsaukt pilnībā atmiņā, varam eh, pievērst šim dokumentam. Bet tagad švābkums ir ieradies, tad mums nav nepieciešams mainīt vietām eh, darbkārtības punktus, un viņš mūs informēs par trilogu sarunām. Lūdzu, paldies priekšsarētāji! mazliet kavējos, un par to man arī jāatvainojas. Šodien bija ēnu referentu tikšanās par informācijas drošības direktīvu, un varu apstiprināt, ka mēs stingri pieturamies visi pie mūsu nostājas. 14. oktobrā mums bija pirmais neformālais trilogs, kur mēs jau sākam, kaut arī Itālijas prezidentūra nav nonākusi pie oficiāla pilnvarojumu Un itāļu kolēģi savas prezidentūras sākumā pēc Eiropas komisijas nominēšanas eh, gaidīja ātrāku virzību. Protams, ka ir jēga vest sarunas tikai tad, kad padomē ir savu nostāju, un tāpēc mēs ceram, ka Itālijas prezidentūra nākamajā piekdienā izdosies saņemt šo mandātu. Mēs eh, tiksimies tālāk 11. novembrī, un kā es sacīju šorīt, Mēs tikāmies ar ēnu referentiem, ar Pilārdi Kastiljo kundzi un kolēģiem no Libe komitejas un Albrecht kungu. Visi kopā vēl vienojamies par to, ka mēs vēlamies panākt to, lai kiberdrošība koncentrētos uz būtiskāko infrastruktūru, lai jebkurā gadījumā visās dalību valstās aizsargātu tās infrastruktūras, kas ir minētas tiesību aktos. Un no padomas un dalību valstīm sagaidām to, ka katrā gadījumā tiek sagatavota perspektīva kopējai sadarbībai, un bez šādai ticamai perspektīvai šādam direktīvai nav nekāda jēga. Līdz ar to mēs ceram, ka Itālijas pārstāvi padomē spēs pārliecināt savus partnerus, ka šeit ir svarīgi izdarīt nepieciešamo progresu. Neko vairāk es nevaru pateikt, kā vien izteikt pateicību ēnu referentiem par viņu dalību. Paldies! Priekšsarētāji, jā, tātad progress ir, bet padomē vēl nav saņēmusi mandātu. Referents un ēna referenti labi strādā, cenšoties virzīt padomi mandātu saņemšanas virzienā. Tālāk par e-call. Senalovs kundze. Es e, runāšu angliski, jo man piezīmes ir angliski. Painformēšu jūs par trilogu sarunām. Sākšu ar to, ka 25. septembrī IMCO izlēma uzsākt trilogu sarunas ar padomu un komisiju ar mērķi panākt vienošanos par e-call zvana iekļaušanu attiecīgajā tiesību aktā. Tas iekļāva arī mandātu ziņojumu, kas tika pieņemts eh, komitejā, balstoties uz ko parlaments eh, pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā 26. februārī šogad. Sarunu vedēju komandas sastāv ir Imko priekšsētāja Viki Forda, es pati, tāpat Imko referenti Lībe un Tran. Um, referenti. 8. oktobrī Eiropas parlamenta saruna komanda tikās, lai vienotos par sarunu vešanas mandātu tajā pašā dienā. Un formālā trilogu sarunas sākās, tad notika pirmā trilogu tikšanās. Tika apsvērst pirmā paketa ar politiskiem jautājumiem, respektīvi 112 balstīta e-kola pastāvēšana un trešo pušu pakalpojumu Tātad tehniskās eh, vienības, jautājums par to, vai 112 balstītās e-call sistēmas būs iebūvējams vai nē. Un tāpat arī eh, savietojamība ar pozicionēšanas pakalpojumiem, ko nodrošina satelīta navigācijas sistēmas. Tāpat arī par privātumu un datu aizsardzību. Un tad, cik tālu mēs esam nonākuši? Eiropas parlaments prasīja padomēji apsvērt, izmantot 112 balstītu sistēmu un izmantot šo formulējumu 112 based e-call visā tiesību aktā. Tāpat arī mēs aicinājām panākt to, lai tiktu prasīts iebūvēt šis sistēmas e, automašīnās. Tāpat ir nepieciešams arī nodrošināt eh, skaidrību starp eh, obligāto 112 balstīto sistēmu un eh, fakultatīvi izvēlēmas papildu sistēmas. Šķiet, ka mēs varēsim rast kopīgu pieeju savietojumību ar pozicionēšanas pakalpojumiem, ko nodrošina satelīta navigācijas sistēmas. Bija arī divas tehniskās sanāksmes. 16. un 22. oktobrī, respektīvi, šo divu sanāksmu ietvaros visi jautājumi, kas iepriekš netika norādīti kā politiskās prioritātes, tie tika izskatīti, tīpaši izņēmumu, definīcijas, pielikums, tehniskās prasības, standarti, atlikušie apsvērumu punktu un citi. Kaut arī neesam saņēmuši vēl uh, atbildes informāciju par tehniskiem jautājumiem no padomas vēl. Padoma jau ir norādījusi pozitīvu pieeju lielākai daļai no jautājumiem, kas tika skatīti. Vakar mums bija vēl viena oficiāla ēna referents sanāksme, kur mēs apspriedām un arī visi vienojāmies par sarunvešanas nostāju otrajam formātam trilogam, kas notiks nākamā otrdiena 11. novembrī. Uh, un tiks apspriesta eh, sekošie jautājumi piekļuvē neatkarīgiem eh, operatoriem, periodiskās tehniskās pārbaudes, infrastruktūras uzlabošana un ziņošana par to, paplašināšana uz citām eh, auto kategorijām un visbeidzot piemērošanas datums. Tāpat arī atgriezīsimies vēl pie datu aizsardzības un privātuma par sesto pāntu. Atkārtoti norādījām padomēji, ka sestais pāns ir viena no mūsu augstākajām prioritātēm. Līdz ar to ļoti ceru, ka padomu būs gatava pieņemt visus parlamenta grozījumus, kurus atbalstīja arī Libe komiteja pir pirmajā trilogu sarunās. Ir tikai daži neatrisināti jautājumi vēl palikuši, tos mēs apspriedām ēnu referents sanāksmē vakar un vienojāmies par sarunvešanas mandātu, kuru ierosināsim padomēji Nu, gan attiecībā uz eh, atsevišķiem punktiem, gan uz apsvērumu daļu. Vēlos arī izmantot šo iespēju, lai pateiktu paldies visiem kolēģiem no parlamenta sarunvedēja komandas, tāpat arī mūsu kolēģiem komisijā un padomē par ļoti pozitīvo atmosfēru. Tajā mēs tad varējām arī strādāt līdz šim. Sarunas ir eh, bijušas smagas, bet ļoti konstruktīvas. Un nu, redzu, ka visas iesaistītās puses ļoti interesētas risinājuma atrašanā vēl līdz Itālijas prezidentūras beigām. Paldies! Priekšsarētāji, vai ir vēl kādi komentāri no, nu, par e-call? Vai es varu līdz ar to pateikties abiem referentiem un sekretariātu komandai? kuri strādājuši pie šiem ļoti tehniskajiem jautājumiem, ļoti detalizēti strādājuši un labi paveikuši savu darbu. It īpaši vēlos atzīmēt to, ka mēs cenšamies sadarboties ar citām komitejām, veidot šo sadarbību, jo es uzskatu, ka ja mums izdosies iegūt labu reputu, reputāciju, ka mēs esam tāda komiteja, ar kuru labprāt sadarboties, tad tas noteikti dos arī savus ieguvumus mums arī turpmākajiem gadiem. Protams, ka mēs diez vai varēsim vienoties absolūti par visu, jo tad, jau, ja mēs to varētu, mēs droši vien nebūtu politiķi, bet uh, jāstrādā profesionāli, jāiekļa, jāieklausās ir citu um, oponentu bažās, jācenšas tās mazināt, kur iespējams. Un es domāju, tas arī būs svarīgi mūsu reputācijai tālākajā darbā. Paldies jums abiem! Vai varam tālāk iet pie nākamā punkta, lai apspriestu konkurences politikas ziņojumu? Tas ir pašiniciatīvas ziņojums atzinums par ikgadējo ziņojumu par Eiropas Savienības konkurences politiku. Tas ir ekon komitejas ziņojums. Mārtiņš Mesešmits ir atbildīgais ekon komitejā. Kaja Kallas no Alde grupas ir mūsu referente šim atzinumam. Un es tad došu vārdu referentei un pēc tam katram no ēnu referentiem. Un pierakstīšu arī, ja kāds cits vēlēsies izteikties par šo jautājumu. Lūdzu. Thank you. Uh, I'll try to be... Paldies! Es eh, centīšos izteikties īsi, un es eh, domāju, ka eh, šis ziņojums ir tāds ļoti viennozīmīgs. Ekon komitejā mums būs jābalso vēlāk, bet uh, Balsošana tātad notiks 22. janvārī, bet līdz 4. decembrim ir jāiesniedz uh, grozījumi. Uh, balsošana ekon būs tātad nedēļa vēlāk. Kas attiecas uz konkurences politiku, tad tā noteikti tiek realizēta paralēli citiem likumdošanas attiem, kas attiecas uz uh, vienoto tirgu. Un tādēļ, protams, uh, tas tieši sasaucas ar mūsu darbu pie iekšējā tirgus pabeigšanas, un konkurences politika spēlē ļoti svarīgu lomu vienotā tirgus funkcionēšanas nodrošināšanā. Tieši tādēļ savā atzinumā esmu pasvītrojusi, cik svarīgi ir laba un pastiprināta sadarbības starp konkurences ģenerāla direktorātu un mūsu komiteju. Ikgadējais pārskats eh, par konkurences eh, politiku uh, Eh, skar ļoti daudzus jautājumus. Es gribētu par daudziem no tiem eh, runāt, bet es uzskatu, ka tieši to jautājumu skatīšana, kas atrodas mūsu kompetencē, kā piemēram eh, nodokļu sistēma, noteikti varētu mm, padarīt, teiksim, mūsu pienesumu e, jēgpilnāku. Tādēļ arī lūdzu jūs sagatavot savus grozījumus šādā kontekstā. E, šajā atzinumā esmu likus uzsvaru uz digitālo nozari, jo e, tieši šeit ir nepieciešama striktāka konkurences norma piemērošana. Par Google es gribētu noprecizēt eh, vienu pārpratumu manā atzinumā. Tur ir paziņojums, ka Google ir uzņēmies saistošas šos pienākumus, bet patiesībā viņi ir ierosinājuši šādas, bet eh, komisija nav to akceptējusi. Attiecīgi es izdarīšu grozījumus, lai tas atspūgļot esošo situāciju. Šis jautājums atzinumā tiek skatīts neatkarīgi no tā, kā attīstīsies judikatūra. Katrā ziņā komisija arī uzskata, ka šīm risinājumam būtu jābūt maksimāli labvēlīgam MVU un mazajiem uzņēmumiem tīpaši, kas uzsāk savu darbību. Es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus par šo atzinumu un es ļoti ceru, ka mums izveidosies laba sadarbība. Paldies! Andreas. Andrejas, jāpaldies. Sākumā es kā ēnu referents no Eiropas Tautas partijas puses vēlētos izteikties par eh, es konkurences eh, politikas ziņojumu 2014. gadam. Vēlos pateikties Kajas kundzei par labu kopsavilkumu, kas no IMCO komitejas viedokļa Um, pelna īpašu uzmanību. Es uzskatu, ka vairākās vietās pastāv nepieciešamība ar grozījumiem vai sarunām uh, mazliet pamainīt tekstu. Es uzskatu, ka ir svarīgi fragmentāciju digitālajā iekšējā tirgu skatīt kā tādu būtisku elementu, Un ir arī jautājums par eh, tīkla neutralitāti. Vai tas ir konkurences politikas elements, jeb vairāk tomēr likumdošanas aspekts? Un nu, par to mēs varam vēl vienoties, kurš formulējums būs labākais. Otrkārt, man liekas ļoti eh, pozitīvs tas, ka Ehm, Web 2.0 kontekstā meklēšanas eh, programmām ir piešķirta lielāka nozīmība. Un tad eh, svarīgi precizēt, eh, par ko tieši ir runa saistībā ar šīm meklēšanas programmām. Kalas kundze arī koriģēja Google jautājumu, jo šobrīd nepastāv vienošanās starp Google un Eiropas komisiju. Tāpat es uzskatu, ka būtu svarīgi pieminēt, lai mēs šo procedūru pārbaudītu, respektīvi, cik lielā mērā Eiropas konkurences tiesības ir virzījušās prom no sākotnējās nostājas, kā aizvien vairāk procesu eh, kas tiek izbeigts 2003. gada regulas ārpus e, tiesas e, vienošanās ietvaros, pieļaujot, e, cik, cik teiksim, ir tādi gadījumi, kas nonāk tiesā, kur arī, protams, patērētājiem ir tiesības aizstāvēt savus tiesības tiesā. Un cik, teiksim, cik šādi gadījumi nonāk tiesā un cik ir ārpus tiesas vienošanās. Mums ir jārunā arī vairāk par to, ilgtermiņā, kurā virzienā vajadzētu virzīties tiesībām, tiesību aktiem. Nīderlandes eh, ģenerāla prokurors ir nesen norādījis konferencē, ka viņš šo attīstību ar bažām vēro. Un tas viss ir ļoti tehniski, bet es ceru, ka tomēr eh, komiteja padziļināti iepazīsies ar šiem jautājumiem direktīva par kompensāciju noteikšanu, tīpaši kolektīvajām prasībām. Es ceru, ka, ka es kā referents, kurš atbildīgs par šo direktīvu, eh, varēšu palīdzēt pēc iespējas ātrāk virzīt šo lietu uz priekšu un tad uh, Par publisko iepirkumu es eh, labprāt vēlāk izteiktos eh, un papildinātu tos ar saviem grozījumiem. Paldies eh, tik tālu un um, katrā ziņā referenti var rēķināties ar maniem grozījumiem, kurus es drīz vien piesūtīšu. Sorry, Lucy Anderson. Lucy Anderson, lūdzu, nākamā. Paldies! Es arī gribētu pateikties referentē Kalas kundzei par paveikto darbu, kā arī pateikties par to, ka šis atzinums tiek sagatavots ļoti ātri, un man šķiet tas mums visiem noteikti palīdz. Par um, konkrētiem jautājumiem, kas sociālas grupai ir svarīgi šajā kontekstā un ko mēs gribētu tālāk attīstīt. Mēs uzskatām, ka jautājumi, kas saistīti ar patārētāju aizsardzību, būtu jāpastiprina šajā atzinumā, kā arī ziņojumā pašā. Mēs atbalstām to, ka digitālā vienotā tirgus eh, izveidoš, eh, pabeigšana eh, tiek prioritarizēta, bet šeit būtu ļoti svarīgi, lai tiktu noteikti skaidri noteikumi attiecībā uz konkurenci, kā arī um, pārsūdzēšanas iespējas, kā arī, um, lai varētu nodrošināt interešu pārstāvniecību šajā jomā. Tikai tādējādi mēs varētu nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzību. Pēc tam mums ir dažas bažas attiecībā uz uh, iepirkumu procedūru, kas šeit aprakstīta, un mēs gribētu, lai vairāk tiktu runāts par uh, ārējo tirgu atvēršanu, bet mēs uzskatām, ka zināmas problēmas ir ar pārmērīgu uh, valsts pasūtījumu iepirkumu centralizēšanu un lielas valsts iestādes kā slimnīcas un skolas. Tām ir jādod iespēja veikt iepirkums lielos apjomos, lai samazinātu izmaksas. Es saprotu, ka tas varbūt nav gluži mūsu komitejas kompetencē, bet tomēr nodarbinātības un sociālie jautājumi patiesībā vīs cauri visam, ko mēs darām konkurences politikas kontekstā. Es uh, esmu apmierināta, ka atsevišķi tiek nodalīts valsts atbalsts, bet daudzās jomās, kā piemēram transports, šīs divas lietas, kā valsts atbalsts un konkrētas politika, nevar nodalīt. Tie ir jāskata kopā. Jebkurā gadījumā var teikt, ka kopumā atbalstām līdz šim paveikto, un mēs noteikti turpmākās nedēļās dosim arī savu pienesumu. Paldies! Paldies! Denis Dions nav zālē. Maria Grapini, lūdzu. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să apreciez uh, munca. Liels paldies! Es vēlējos no savas puses apsveikt uh, kolēģi Kālas, vēlos runāt par ceturto un uh, piekto punktu. Es piekrītu arī priekšējiem runātājiem par sesto punktu. Man pieredze norāda, ka MV, maziem vidējiem uzņēmumiem ir ļoti grūti vērsties tiesā, jo sagatavojumie dokumenti ir sarežģīti un arī izmaksas ir lielas. Jāteic, ka ļoti maz vidējo mazo uzņēmumu, kas vēršas tiesā veic tiesvedību pat eh, ja viņi zina, kā notiek šī mm, negodīgā konkurence, šie uzņēmumi tomēr eh, nevēršas tiesā. Tādējādi es domāju, ka būtu jāraugā, kā mēs varētu atvieglot dokumentu sagatavošanu, dokumentu pieejamību un kā varētu samazināt izmaksas. Ceturtais, piektais punkts. Manuprāt, šeit jau ir problēmas. Šīs te teksts, kas ir uh, kalas atzinumā, un arī esošie Eiropas Savienības tiesību akti nav pietiekami attiecībā uz valsts iepirkumiem. Un šeit es runāju par savu konkrēto praktisko pieredzi. Valsts iepirkumi tiek organizēti, lai noslēgtu ļoti apjomīgus līgumus. Valsts iepirkumi neat, nepavar iespējas maziem vidiem uzņēmumiem. Es vērsos arī pie Rumānijas atbildīgā ministra, lai raudzītu, vai var pieņemt kādu likumu, kas reģionāla līmenī nodalītu valsts iepirkumu apveselības aprūpas jomā, izglītības jomā, lai vienkārši radītu nelielākus līgumus, lai MVO ar mazāku apgrozījumu arī varētu piedalīties šajos konkursos. Uh, Es neesmu redzējusi jaunajos Eiropas Savienības tiesību aktos kaut ko konkrētu šai sakarā. Ir jāatvieglo jāMVU pieeja, bet neko konkrētu tiesību aktos es par šo neesmu redzējusi. Ir jāpasaka ļoti skaidri un praktiski, ka ir jānodrošina maziem vidiem uzņēmumiem piekļuve eh, valsts organizētajiem eh, konkursiem eh, Es mēģināju rīkoties šajā virzienā Rumānijā, es nezinu, vai tas ir iespējams Eiropas līmenī. Tātad nodalīt šos līgumus reģionālā vietējā līmenī, varbūt arī vietējās pašpārvaldes varētu organizēt, piemēram, iepirkumus attiecīgā reģiona skolu vai slimnīcu vajadzībām. Manuprāt, 4. un 5. punkti īsti nav um, liederīgi maziem vidiem uzņēmumiem. 5. Tātad centralizēti kontrolēt uh, valsts iepirkumu. Es mēģināju to darīt Rumānijā. Es to mēģināju darīt, kad runa bija par lieliem uh, konkursiem, apjomīgiem līgumiem. Mēģināju nelielos līgumus uh, dot maziem vidējiem uzņēmumiem, bet tieši viņi saskarās ar vislielākām problēmām. Es īsti nesaprotu centralizācijas jēgu, kādēļ ir nepieciešams centralizēt valsts iepirkumu. Uh, tiek teikts, ka jāizvērās no pārāk uh, lielas um, līgumu, uh, tad, tad uh, pirktspējas uh, līguma koncentrācijas ir vispirms jāsaprot, no kurienes rodas šī problēma. Es nevēlos pārāk kritizēt šeit mūsu izteiktos izt, uh, ieteikums, es vēlos kritizēt esošos tieši tiesību aktus. Iespējams, ka mēs vienkārši varētu uh, vienkāršot lietas. Šīs jau ilgas gadiem mēs vienmēr sakām, mēs gribam palīdzēt MVU, bet mēs nevaram uh, šādā veidā, mēs nevaram palīdzēt MVU. Paldies! Jean-Philippe Albert. Thank you. Thank you, Chair. Uh, I, I just would... Lambert kungs, paldies priekšsādātāju. Es uh, gribētu teikt, saka Albrecht kungs, ka attiecībā uz uh, um, informācija, ko saņem um, datu aizsardzības iestādes vai iepirkuma uzraudzības biroji, uh, ir jānodrošina maksimāla caurskatāmība un pieejamība, it īpaši attiecībā uz to, kā informācija šajās struktūrās tiek apstrādāt. Tas joprojām nav skaidri atrunāts un ļoti bieži attiecīgās iestādes nevar pārbaudīt, eh, vai šie dienesti darbojas atbilstoši Eiropas Savienības iekšējā tirgus uh, normām. Bez tām Šī gada māja nolēmumā Eiropas kopiena tiesa par um, meklēšanas programmām un aplikācijām norādīja, ka ir jāiz, tām arī ir jāievēro konkurences noteikumi un uz šiem pakalpojumiem attiecas Eiropas Savienības normas, lai arī šie pakalpojumi tiek uzturēti un sniegti no trešajām valstīm. Es uzskatu, ka mums šis jautājums arī šeit ir jārisina un jānorāda, ka šādu pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro uh, Eiropas Savienības standarti, kā piemēram arī datu aizsardzības noteikumi. Paldies! Evelyn Gephardt. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Ich bin Jā, paldies, priekšsēdētājs, saka Gerhards kundze. Es vēl arī vēlos pateikt referentei par labo darbu. Uz tā pamat mēs varēsim ļoti labi strādāt tālāk. Ir divas lietas, ko es vēlos īpaši pieminēt. Vēlos arī uzsvērt to, ko mana kolēģe un eh, manas eh, politiskās grupas ēnreferenta Lucija Andersona sacīja vajadzētu spēcīgāk iekļaut patērētā aizsardzības elementu. Tāpat arī attiecībā uz ceturto punktu. Pie publiskajiem iepirkumiem mums ne, ne tikai ir jāizvērtē cenas un kvalitātes attiecība, mēs vēlamies nevis lētāko piedāvājumu, bet izdevīgāko piedāvājumu. Tur jāņem vērā tādi kriteriji kā sociālajie aspekti, vides aizsardzība, patērētāja tiesība aizsardzība, Tie ir jautājumi, kurus tur vajadzētu iekļaut. Un eh, mums vajadzētu eh, šai atzinumā tos stiprāk izteikt. Un es pieteicos eh, runāt arī tādēļ, ka dzirdēju Švābu kungu sacīto, kurš gan ir diemžēl aizgājis, bet nu viņa uh, asistenti noteikti viņu painformēs. Vienā lietā es viņam piekrītu. Uh, Tīkla neutralitāte nav daļa no konkurences tiesībām, tas piekrīt, bet es iebilstu uh, viņam, ka tam nebūtu nekas kopīgs ar konkurences. Tīkla neutralitāte ir pamatnosacījums ka mēs e, panākam vienādas spēles noteikums konkurences jomā, un tieši tāpēc ir svarīgi, ka Kalas kundze piemin šo jautājumu un skaidri to ir ierakstījusi atzinumā. Tāpēc es neuzskatu, ka tas būtu pareizs risinājums, ja mēs tagad ņemtu šo daļu ārā. Vai vājinātu, nu, skatoties, kāda švāba kunga grozījums e, būs. Bet savādāk mēs kā politiskā grupa tik tiešām konkurences jomā vēlamies spēcīgāk redzēt patērētāju tiesību aizsardzības aspektu. Paldies! Vai ir vēl kāds runātājs, kas vēlētos izteikties? Tādā gadījumā man ir daži komentāri, lūdzu, ja drīkst ikgadējā pārskatā par eh, konkurence Noteikti par šo ziņojumu būs daudz atzinumu no dažādām komitejām, un mūsu referente aicināja ievērot uh, mūsu komitejas kompetenču jomu, jo ja mēs sāksim komentēt jautājumus, kas ir vairāk saistīti ar tādām lietām kā sociālā nodrošināšana, nodarbinātība, tad attiecīgi tas apdraud to, ka mēs varētu mm, panākt pietiekam lielu uzmanību uz tiem jautājumiem, kas ir mūsu kompetences tiešajā sfērā. Tā kā lūdzu attiecīgi gatavojiet savus grozījumus tieši šādā gaismā. Tālāk, ja runājam par digitālo jomu, tad es domāju, vajadzētu pieminēt arī šo atsaistīšanu, unbundling. Uh, gribētu, lai tiktu runāts arī par uh, atlaižu modeļiem un attiecībā uz pakalpojumiem, ko sniedz uh, klients klientam. Bez tam ir vairākas jomas, kur Eiropas uh, parlaments arī varētu aktīvi uh, rīkoties, bet, ļoti, bet, bet ir tādas jomas, eh, kur mēs ar savu rīcību varētu arī um, mazināt eh, konkurenci, nevis to palielināt, piemēram, atmaksas sistēma, lai patērētājiem būtu arī lielāka izvēle, piemēram, finanšu pakāpojumu jomā un izvēloties maksājuma metodi. Piekrīt iepriekšējiem runātājiem kuri ierosināja pārdomāt redakciju otrajā punktā, kur tiek pieminēts Google. Es domāju, ka mums nevajadzētu eh, steigties notikumiem priekšā un pagaidīt eh, konkurences eh, komisāra lēmumu. Protams, mēs varam sniegt komentārus, bet mums nevajadzētu um, jau iepriekš spriest par lietām, kas vēl nav noskaidrotas. Tālāk par iepirkumu likumdošanu. Jau iepriekšējā sasaukumā tika izdarīti grozījumi um, valsts un pašvaldību iepirkuma likumdošanā, un šeit mūsu mērķis ir censties padarīt šīs normas uh, vienkāršākas, lai uh, gan uh, mazie, gan vidēji uzņēmumi, gan arī lielie varētu uz vienlīdzīgiem pamatiem piedalīties um, valsts un pašvaldību iepirkuma uh, projektos. Un es ļoti ceru, ka mēs varēsim atrast tādu redakciju, kas būs pieņemama visām politiskajām grupām, bet neatgriezīsimies pie to jautājumu cilāšanas, kas jau tika apstiprināti un par ko lēmums tika pieņemts iepriekšējā sasaukumā. Jā, protams, mēs varam runāt par to, kā iepirkuma likumdošana darbojas praksē, jo ļoti bieži esmu tikusies ar MVU pārstāvjiem, kuri ir sūdzējušies, ka viņi nav uh, varējuši mm, uh, pilnvērtīgi piedalīties um, valsts un pašvaldību iepirkuma procesā, tādēļ, ka normas nav to atļāvušas. Tā kā es domāju, ka mums vajadzētu runāt vairāk par tādiem praktiskiem aspektiem. Uh, Mēs esam komiteja, kuru primārais mērķis ir aizsargāt patērētāju, tādēļ jautājums par karteļu aizliekšanu ir ļoti svarīgs. Es domāju, vairāk mēs arī strādāsim pie jautājuma par uh, kaitējumu un zaudējumu kompensāciju. Lielas paldies Kalas kundzei, es zinu, ka nav viegli šādus uh, ziņojumus sagatavot, tīpaši tad, kad tie skar plašu jautājumu loku, um, iekļauties uh, atvēlētajā formātā. Vai referenti vēlas uh, vēl noslēguma piezīmes kādas izteikt? Jā, paldies, pavisam neliels komentārs, saka Kalas kundze. Es ar nepacietību uh, gaidīšu jūs komentārus un grozījumus. Bet, piemēram, ja runājam par valsts atbalstu, tad es pilnībā piekrītu, ka uh, tas ir viens no konkurences politikas pamatelementiem, bet tas, šis jautājums atrodas ekon komitejas uh, pārziņā, un, piemēram, transporta komiteja runās par valsts atbalstu transporta jomā, tādēļ lūdzu atstāsim to viņiem. Kas attiecas uz tiesu pieejamību, tā atkal ir Liba komitejas kompetence referents domāju, ka viņi par to arī runās, un tādēļ arī es to nepieminēju savā atzinumā tik detalizēti. Es piekrītu, ka varbūt mums nevajadzētu nosaukt konkrētus uzņēmumus, uh, bet izvēlēties vispārīgāku redakciju, līdz ar to es tekstu attiecīgi izlabošu. Ja runājam par valsts un pašvaldību iepirkumu procedūru, tad es piekrītu, ka mums vajadzētu nedaudz nogaidīt, lai redzētu, kā praksē darbojas jaunā likumdošana, bet svarīgi ir tas, lai MVU būtu iespēja un piedalīties šajos konkursos. Lielas paldies par komentāriem. Thank you. And just to remind you, the deadline for amendments is the... Gribēju atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. decembris un mēs balsosim 21. un 22. janvārī. Tātad, kas notiek tad, ja mūsu komiteja iesniedz grozījums, kas atrodas ārpus mūsu kompetenču jomas. Iespējams, ka tie var tikt klasificēti kā nepieņēmami, kā tādi, kas netiek ņemti vērā. Tādēļ lūdzu, attiecīgi ņemot, ņemiet to vērā, gatavojot savus grozījumus. we're running a bit ahead of time. Mēs esam uh, pat ļoti labi ievērojuši mums atvēlēto laiku. Ja deputāti piekrīt, tad uh, tagad uzklausīsim komisijas prezentāciju. Par eksporta konteineru statusu ziņojumiem par CSM.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 pārbaudu, vai JTP e ānu referenti ir šeit. Pārējie ir šeit, nu vai mēs varam sākt tad? Ok, in which... Labi, tādā gadījumā es sveicu mūsu komitejā Hofmani no komisijas, kas um, mūs iepazīstinās ar šo priekšlikumu. Tātad. Uh, Šis ir pētījums par secinājumiem, un šeit tiek izskatīta eksporta konteineru statusu ziņojuma liederība. Es saprotu, ka tā ir šī otra CSM puse. Tātad uh, mēs runājām par šiem ziņojumiem, kad importējam preces, un tagad runa ir par uh, šo status ziņojumu, kad tiek preces eksportētas. Ja, viel, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka jūs aicinājāt mūs izteikties par šo tematu. Vēlējos stādīties priekšā jau pirmo reizi šeit. Man sauc Margarita Hofman, kā jūs pareizi arī atzīmēt, esmu dir direktore. Tātad vēlējos stādīties priekšā, man sauc Margarita Hofmana. Esmu direktore politikas nodaļā Olaf iestādē, un mēs eh, konsultējam eh, šo pasākumu. Man līdz ir kolēģi, mums ir neliela PowerPoint prezentācija, un attiecīgi pāriešu tagad uz angļu valodu. Um, we... Esam ļoti priecīgi, ka esat uzaicinājuši mūsu savu komiteju, lai runātu par šo uh, svarīgo jautājumu par eksporta CSM, tātad eksporta konteineru statusu ziņojumiem. Vienmēr esmu augstu novērtējuši Eiropas parlamenta atbalstu, lai varētu aizsargāt nodokļu maksātāju naudu no krāpniecības, vai tas būtu izdevumu ienākumu daļā, un mēs zinām, ka pie tā strādā gan komisija, Olavs, gan parlaments kopā. Mēs visi apzināmies to, ka uh, Jā, krāpniecība notiek, izmantojot tieši brīvības, kādas piedāvā iekšējais tirgus, un uh, krāpniecības ir pārobežu rakstura. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šis jautājums tiešām ir svarīgs, lai Eiropas un arī nacionālās iestādes varētu strādāt ar efektīviem instrumentiem uh, un cīnītos pret pārobežu krāpniecību pēc iespējas efektīvāk. Uh, šī kon šajā kontekstā arī pagājuši gadu komisija, kā jūs zinat, piedāvāja arī vairākus uzlabojumus mūsu pamatregulē 5.15.97. Bet regula ir izstrādāta vairāk nekā 15 gadus atpakaļ, līdz ar to es uzskatu, ka ir ļoti mm, svarīgi to atjaunināt, ņemot vērā arī jaunās tehnoloģijas, lai mēs varētu arī atbildēt uz uh, jaunu krāpniecības. Uh, Uh, paraugu tendencēm. Šeit ir ļoti svarīgi dalīties ar informāciju. Informācijas trūkums arī uh, rada ļoti svarīgus uh, trūkums, ko izmanto krāpnieki un rada ļoti liels zaudējums cilvēkiem un Eiropas Savienības budžetam kopumā. Ar savu priekšlikumu mēs gribam mazināt visus šos īstrūkumus. Likumdošanai vēlos uzsvērt to, ka piedāvātie grozījumi, tas ir ļoti svarīgi, nav izstrādāti tikai tādēļ, lai palīdzētu komisijai vai Olafam cīnīties pret krā, muitas krāpniecību. Uh, Es domāju, ka vēl svarīgāk uh, ir tas, ka šis priekšlikums ļaus arī pašām dalību valstīm kontrolēt ienākums izdevums. Tas iet roku rokā ar cīņu pret muitas krātniecību. Tā ir dalīta atbildība ļoti svarīga, lai mēs visi gūtu panākumu šajā cīņā. Esam ļoti pateicīgi par jūsu un dalību valstu atbalstu vairākiem, ļoti daudziem komisijas grozījumiem. Īpaši pateicos arī parlamentā um, ziņotājiem, iepriekšējiem arī esošiem ziņotājiem. Paldies par darbu pie šī teksta. Iespējams, ka šeit tiešām ir pat iespēja arī noslēgt diskusijas līdz gada beigām. Un tagad Runāsim par šīs dienas jautājumu. Vēlamies iet jums papildus informāciju par datu apmaiņu saistībā ar eksportu. Es zinu, ka šis jautājums ļoti aktuāls daudziem no jums, un es zinu, ka parlaments ka eh, pirmajā lasījumā neiekļāva to, kā piedāvāja komisija, neiekļaut tad eksporta CSM. Mēs esam pateicīgi, ka mums ir iespēja jūs iepazīstināt ar mūsu viedokli par šo. Vēlos īpaši izcelt to, ka Eiropas komisija jau ir skaidrojusi arī dalību valstīm padomē uh, šo priekšlikumu un tā pamatojamību. Mēs mēģinājām parādīt to, ka tas, ko mēs piedāvājam, ka tas nerada lieku slogu rūpniecībai, ka tam ir pievienotā vērtība, lai mēs varētu efektīvi cīnīties pret krāpniecību, lai iekļautu eksporta konteineru status ziņojums arī regulas aptvērumā. Uh, Būtībā, ko tad mēs šeit piedāvājam? Mēs piedāvājam uh, saņemt jau esošu elektronisko informāciju no nosūtīšanas, kom, no eh, t, t, t, sūtīšanas kompānijām, ko tieši pārvalda arī Olaf. Vēlreiz uzsvēru piekļuve direktora, eh, direktoram šiem datiem. Šī pie, šo piekļuve aizsargās tad, tad, slepenības noteikumu, datu aizsardzības noteikumu. Piekrī, priecājos, ka padomu tagad mums atbalsta. Uh, atbalsta priekšlikumu par eksportu CSM un datiem. Mēs arī uh, runājam arī par nosūtīšanas kompānijām, uh, lai varētu skaidrot mūsu ideju. Mēs saprotam, ka eksporta CSM princips uh, netiek apšaubīts industrijā kā tāds. Uh, Atzīstu, ka ir vēl neatrisināts dažas bāžas eh, jautājumi, un par to pēc brīža nesams kolēģis Rais. Vēlos vēlreiz uzsvērt to, ka krāpniecība nenotiek tikai importējot preces. Mūsu eksporta sistēmu arī skar krāpniecības gadījumi, un tagad Raisa kungs paskaidros jums, kādā veidā eksporta CSM ar eksporta datiem uh, varētu palīdzēt cīnīties pret muitas krāpniecību. Šeit arī uzsveru, šis ir ļoti svarīgs solis cīņā pret krāpniecību, bet tiešām uzskatām, ka šo solis ir nepieciešams un svarīgs. Tagad aicinu Raisa kungu ar jūsu piekrišanu uh, arī sniegt jums nelielu uh, PowerPoint prezentāciju, tātad 9-10 attēli, lai sniegt jums papildus informāciju. Liels paldies, priekšsēdētāji. Tātad šie attēli ir pieejami arī tiešsaistē internetā. Tātad arī cilvēki internetā var redzēt šos attēlus. So, thank you very much for... Liels paldies par man doto vārdu. Pavisam tieši runāšu par galveno jautājumu. Tātad CSM un eksporta vienotiem dokumentu datiem, kombinējot ar importa datiem. Tad varētu identificēt šeit nelegāls re... atkārtot preču importu. Un tas ir ļoti svarīgi galerija, lai varētu kontrolēt eksportu, un arī šeit runāja arī par divu, divu veidu preču izmantošanu un tā tālāk. Šajā jomā mēs jau esam ievākuši uh, prezenta, uh, pieredzi no Traffic projekta, kur arī apkopojām CSM, piedalījās arī šajā projektā dalību valstis. Šajā projektā mēs dalībvalstīm uzdevām jautājumus, jautājumu anketu 2013. gada oktobrī. 280 muitas ierēģi piedalījās šajā anketā, 20% paziņoja, ka Viņi izmanto šo sistēmu veicot uh, eksporta kontroli 55 ierēģi no 18 dalību valstīm norādījuši šo, un arī tad vēl 5 dalību valsts piedalījās arī pilotu projekta attiecībā uz eksporta kontrolēm. 43 no 55 lietotājiem paziņoja, ka saņemtā informācija šajā projektā sniedza ļoti svarīgu ieguldījumu viņu darbām. Bija ļoti svarīgs viņu darbam un arī tiek izmantot šī sistēma, veicot eksporta kontroli. Šajā projektā tātad mēs savācam CSM un salīdzinām šos eh, ziņojumus ar datiem, kas ir pilotu projektā, salīdzinām ar dalību valstu sniegtajiem datiem. 12 dalību valsts piedalījās eh, projektā. Rezultāti un sistēma bija pieejama visām dalību valstu muitas iestādēm pirms uh, runāju par datiem, tad uh, šeit uh, šie ziņojumi atspoguļo konteinera kustību, tie nenomināli dati. Šie konteinera zi, status ziņojumi, tāda informācija par to, kur konteiners tika piepildīts, iztukšots vai kad konteiners nokļuva uz kūģa, kad nobrauc no kūģa, kad tika nosūtīts konteiners, piemēram, uz um, remontdarbiem un tā tālāk. Kad konteiners ir atvien trešajā valstī un uh, atkal uh, tiek uh, uz, uzbrauc uz kuģi un atgriež ASV, bet ar mainītiem dokumentiem no CSM, tādējādi mēs varam redzēt, ka preces ir tajā pat konteinerā, kad viņi atgriežas atpakaļ Eiropas Savienībā. Šis ir ļoti labs rīks, lai varētu identificēt šāda veida krāpniecības darbības. Otrais piemērs. Dažas kompānijas arī jo, tad, tad, um, deklarē ārkārtīgi liels preču vērtības. Uh, pārspīlētas, eh, lai varētu saņemt arī PVN eh, kompensācijas eh, CSM šeit palīdz, jo mēs varam redzēt, kur preces tika izkrautas, un tālāk varam veikt papildus izmeklēšanu, raudzīt, kas notika ar attiecīgajām precēm, un pārbaudīt, vai tiešām tās nonāca galamērķī, veikt papildus pārbaudas. Tie ir konkrēti piemēri. Uh, par ko ziņoja arī vieno dalību valstīm. Tas norāda uz, uz to, ka ne tikai komisijai, bet arī dalību valstu iestādēm CSM ir ļoti liederīgi. Tālāk, 515 regula ir eh, tas tiesība akts, kas eh, ir komisijas un īpaši dalībvalstu rīcībā, lai nodrošinātu pareizu likumdošanu, piemērošanu muitas jomā, arī lauksaimniecības, bet īpaši arī muitas jomā. Šeit mēs runājam par vielās izmantošanas precēm, par embargo. Te ļoti svarīgi dalībvalstīm un sabiedrībai zināja, ka Eiropas Savienībā ražotās preces Jo īpaši šīs preces nonāk īstajā vietā pie īstā gala mērķa. Ar CSM mēs varam redzēt, kur tad gala mē, kurā gala mērķī nonāca attiecīgais konteiners. Protams, ka tās nu, nevar novērst to, ka preces tiek nosūtītas nepareiz vietu, bet muitas likumdošanas piemērošana ir jau arī atvērts durvis, lai paredzētu dalību valsts arī papildus izmeklēšanas un pasākums arī citās jomās, ja tas ir nepieciešams. Ceturtais piemērs. Izskatās līdzīgs pirmajam. Muitas iestādēm tiek sniegti piemēri. Mēs negribam atsaukties konkrētiem konkrētām valstīm, piemēram, cigaretes, kas tiek nosūtīts uz Maltu. Maltas muitas uh, iestādes uh, kontrolē tad šīs cigaretes, bet tās ir tranzītā, nevis sūtīts uz Eiropas Savienību. Tad, tad e, cigaretes nav nepieciešams konfiscēt, taču iepakojums rāda, ka Eiropas, tur nav, piemēram, Eiropas Savienības dalība valsts nodokļu maksātāja uzlīme. Uh, Bet varbūt tie ir zīmoli, kas bieži parādas Eiropas Savienības nelegālajā tirgū, bet konfiscēt nav īsti pamatojumi šīs cigaretes, jo gala mērķis ir kāda trešā valsts. CSM mums ļauj redzēt, vai šīs cigaretes tiešām nonāk šai trešajā valstī, kas tur minēta, vai tomēr arī cigaretes, piemēram, tiek uh, kaut kur jūrā izkrautas un pēc tam atkal uh, nonāk kādā Eiropas Savienības valsts uh, ostā, un bieži vien tad arī tiek mainīti dokumenti, tādā veidā Eiropas Savienības nelegālajā tirgu nonāk kontrabandas preces. Runājot par šīm izmaksām, ja cik maksā CSM? Šie konteineru status ziņojumi ir pieejami pārvedātājiem. Bieži vien lielajiem pārvedātājiem ir šie CSM. Dažiem ir vairāki dati, citiem ir mazāk šo datu. Bet, nu, kā teicām, likumdošanas priekšlikumā mēs šeit runājam par pieejamiem datiem. Mēs šeit neprasam nevienam radīt jaunu ziņojumus vai radīt kaut ko jaunu, kādus jaunus datus, ko mēs gribētu ievākt. Nē, mēs balstamies uz jau pieejamiem datiem. Mums ir pieredze un arī vērsāmies pie uzņēmumiem, industrijas, tad arī skatījāmies, kas ir arī ASV CSM, daži veids šo, saucamā, global dump ASV apmēram 40% no pārvedātājiem eh, pēc šo global dump, proti viss, eh, tad, tad viņi izmanto visus iespējamos CSM, tas ir global dump. Izmantojot importa CSM Eiropas Savienībā, izmaksas būtu nulle, jo dati jau ir pieejami. Līdz ar to komisijas dienestiem, galvenokārt Olaf, arī tad identificē, kuri dati ir vajadzīgi. Par tiešsaists piekļuvi. Arī tas būtu labs risinājums, jo komisijas dienesti te izmantotu tiešsaistes piekļuvi, lai internetā varētu apkopot nepieciešamos datus, un arī tas izmaksātu gandrīz nulli eiro, jo šie dati ir pieejami iestādēm un pārvedētājiem. Tālāk arī šī atlasa ziņošana. Uh, pārvadātājs īpaši identificētu eksporta sistēmas, nu, protams, tas maksātu, eh, jo tad eh, datorprogrammām būtu jāekstrapolē šie eksporta CSM dati, bet, nu, izmaksas nebūtu pārāk lielas. Tad arī mēs tikāmies ar eh, industrijas sanāksmē, ar pasaules um, šo pasaules pārvadātāju padomi. Ievācām informāciju no viņiem. Tie ir nelieli jautājumi arī, kāds mēs varētu atrisināt nākamajos uh, trialogos, varbūt paredzot arī īstenošanas aktus. padomas priekšlikumā arī ir specifiski pasākumi attiecībā uz CSM. Taču vēl ir nepieciešams runāt arī par to, kuram ir tiesības piekļūt šiem datiem, izmantot tos. Tad ir jārunā arī par regulas uh, stā, spēkā stāšanos datumu. Tas ir arī pārvedētājiem ļoti aktuāls jautājums, kā arī tad, uh, šo uh, kuģu novirzīšana ir ļoti jā, svarīgs jautājums gadījumā, tad notiek kādas um, izmaiņas maršruta laikā, bet nu, šie jautājumi ir atrisināmi. Mēs domājam, ka tas norāda ļoti skaidri, ka CSM uh, ir ļoti būtiski, lai varētu mazināt muitas likumdošanas trūkums un lai palīdzētu izmeklēt krāpniecības gadījumus. Vēlreiz uzsveru, mēs šeit uh, neparedzam neko papildus, mēs izmantojam jau pieejamus datus un mēs pat uh, neapstādinam un arī ne um, palēninam uh, kustību. Šeit mēs vienkārši stiprinām kontrolas. Paldies. Thank you. Um... Paldies. Hofmanas kundzei, paldies Raiskungam par prezentācijām. Un tagad vārds būs referentiem, ēnu referentiem. ETP. Rebes kungs. Š švāba kungs. Tad, tad uh, kolēģis nevarēja ierasties, un viņš man aicināja jūs iepazīstināt ar ETP viedokļiem. Vispirms Pateikt to, ka šeit nav runa par to, ka Olaf šeit nāk klājā ar jaunu priekšlikumu, bet gan Eiropas parlaments iepriekšējā sasaukumā jau par šo priekšlikumu balsoja. Un šis priekšlikums, kas mums šodien vēlreiz tika prezentēts, toreiz noraidīja. Un tas, ko es dzirdēju šodien, tas, protams, ir ļoti interesanti, un man arī liekas pamatoti, ka komisija uh, Um, nopietnāk apkaro atsevišķu kontrabandas veidus, bet 515. regulā nav runa par kontrabandas apkarošanu cigarešu uh, kontrabandā, bet gan par citiem jautājumiem. Un tur nepietiek runāt par noderīgumu, bet gan par nepieciešamību un ne par nepieciešamību es līdz šim neko nedzirdēju. Līdz ar to es neredzu nopietnu iemeslu, kāpēc Eiropas parlamentam būtu jāmaina savu nostāju, kur jau tā pauda iepriekšējā sasaukumā. Tomēr pāris lietas vēl vēlos pieminēt. Protams, ka tā ir, ka nerodas papildus izmaksas un netiek aizturēta tirzniecība. Tomēr ar, tu, ar šiem priekšlikumiem, ko komisija ir izdomājusi, ir citas uh, bažas, ka būs ļoti plašs ieskats atsevišķu dalībvalstu un konkrētu uzņēmumu datu plūsmā, uh, kas īsti nav attaisnojams no data aizsardzības viedokļa. Līdz ar to es uzskatu, ka mums ir steidzami jārunā ar padomi, uh, par to, kādi ieguvumi varētu būt no šīs tiesību aktu un e, kādi varētu būt riski un grūtības. Tāpēc Helvikungu vārdā mēs varam teikt, ka parlaments ar padomi sāks sarunas tad, kad e, varēsim atkārtot savu nostāju. Protams, varam vēlreiz paskatīties šos punktus, bet uh, pēc mūsu referenta ieskata, mūsu nostājā nekas īpaši nav mainījies. Paldies! Thank you. I'm sorry. I should... Paldies, jā, atvainojiet, man vajadzēja EKR dot vārdu. Vispirms tad, jūs gribat uzklausīt vispirms ēnu referents un tad izteikties un tad komentēt beigās. Labi? Labi. Kalas kundz vēlas komentēt? Vai ir vēl kāds ēnu referents, kurš grib izteikties? Labi. Lūdzam, Kalas kundze. Es gribēju uzdot jautājumu. Tiek teikts, ka Šīs sistēmas ir ļoti liederīgas, lai varētu identificēt muitas likumdošanas trūkums un cīnīties pret krāpniecību. Taču kāda ir situācija, runājot par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz muitas uh, noteikumu pārkāpumiem un sankcijām, kas tiek uh, pieņemts attiecībā uz konteineriem, kas pamet uh, Eiropas Savienību? Tad, tad uzklausīsim runātājus, un tad uh, pēc tam pārējie jautājumi. Lai pēc tam komisija atbild, un tad vēl uh, noslēguma vārdi. Saltis kungs ir šeit, Dūds kungs. Vai jums ir komentāri? Lūdzu, ne? Paldies. Jākons arī kundze. Paldies komisijai par ļoti interesanto prezentāciju. Paldies par lieliskiem piemēriem. Es norādu uz to, ka labi izvēlēti piemēri tiešām var arī ietekmēt uh, mūsu viedoklē TP. Piemēram, teica, ka Parlamenta nostāja šeit ļoti skaidra. Šais pirmajās diskusijās parlaments apstiprināja iepriekšējo atzinumu ar visai lielu uh, vairākumu. Mēs nevēlējāmies iekļaut regulā eksports SM Bet, nu, te jautājums ir par to, vai šis ir tas saprātīgākais veids, kā šo problēmu risināt. Mēs tikāmies ar ēnu referentiem. Nākamnedēļ būs trialogs. Es domāju, tas mums sniegs iespēju visus šos jautājumus arī padziļinātāk izskatīt nonākt pie saprātīga rezultāta. Bet nu, pašlaik viss, ko varu teikt, ir, ka no spēles ir visai svarīgi principi. Kā piemēram datu aizsardzība, kā arī datu neatbilstīga izmantošana, tās novēršana. Gribētu dzirdēt komisijas atbildes uz kolēģis jautājumiem. Can we pass back to the commission for some... Tagad uzklausīsim komisiju. Atbildes, lūdzu. Paldies. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Liels paldies par man doto iespēju atbildēt uz jautājumiem, un tad arī aicināšu arī kolēģi uh, papildināt manis sacīto. Mēs ļoti labi zinām, kāda ir Eiropas parlamenta nostāja. Uh, Bet, nu, kā to norādīja arī referents, tad nākamnedēļ būs trialogs. Līdz ar to mums ir jāatrod risinājums. Jautājumos, kur uh, parlamentā un padomas viedokļi šķēļas, uh, un te mēs kā komisija vēlamies atvieglot šo kompromisa mm, meklēšanu un atrašanu. Arī šīs dienas sanāksme noteikti palīdzēs uh, atrast šos risinājumus, ne tikai saņemt informāciju, bet arī meklēt risinājumus. Tagad runājot par Eiro ETP e uh, viedokli kā Olaf, mēs vienmēr uh, koncentrējamies uz uh, krāpniecības apkarošanu. Tas ir mūsu galvenais uzdevums, bet, nu, protams, arī regula 515 ir mūsu rīcībā, lai varētu cīnīties pret muitas likumdošanas nepilnībām. Jāteic, ka skatoties uz padomus paveikto, tad eksporta CSM ir iekļauts padomus tekstā, bet, un tas ir ļoti svarīgi, uh, nav iekļauts pilnīgi visi eksports ASM kopumā ir zināmas kategorijas, kas tur tiek minētas. Šeit nerunājam par visiem eksporta CSM, kuriem būtu jātiek iekļautiem regulas aptvērumā. Nē, iekļaujam tur tikai ierobežotu skaitu, kas atvieglotu cīņu pret krāpniecību. Jā, mēs koncentrējamies uz šo cīņu, bet, lai sasniegtu mērķus, tad arī padomes teksts ierobežo šo eksporta CSM dažām kategorijām. Tad detaļās neiedziļināšos, par to jārunā nākamnedēļ, bet o, tikai gribēju šo uzsvērt, ka nu, visas eksporta CSM kategorijas netiek ieslē, iekļautas. Jāsver arī, ka eksporta CSM, kā to norēdīja Raisakungs, e, tur nav nomināli dati. Tur ir runa par konteinera fizisku pārvietošanos. Tur nav nominālu datu, konkrētu skaitļu šajos ziņojumos, bet atzīstu, ja mēs salī kombinējam ar eksporta CSM, ar eksporta deklarācijā, tur var nonākt pie nomināliem datiem, bet es domāju, ka mēs esam paredzējuši pietiekams garantijas tekstā, un kā to norādīja arī ievadvārdos. vārdos konfidencialitātes eh, jautājumi, arī eh, komerc noslēpumi ir ļoti svarīgi jautājumi komisijai. Mēs te pilnībā saprotam jūsu attieksmi un eh, nostāju, saprotam uzņēmumu nostāju šajā sakarā un šai kontekstā esam jau arī pāredzējuši šādas garantijas, bet esam atvērti, varam vēl to analizēt, papildus atvieglot risinājumu, kas pilnībā ievēro datu aizsardzības noteikumus un un uh, slepenības noteikumus. Tas viss no manas puses. Es nezinu, vai Raisa kungam būtu kas papildināms. praktisks piemērs, kas nav īsti saistīts ar Olafs, uh, Olafa kompetenci kā tādu, bet es ļoti labi parādu, ka 515. regula ir um, tāds iespējas, instrumentus, lai veiktu papildus izmeklējumus un lai vēlāk arī piemērot sankcijas, bet par to neesam atbildīgi. Mēs par to atbildīgs ir dalību valstis. Piemēram, narkotiku tirdzniecība. Ja par... Vai... Tad, tad, um, tad, tad, tad, deklarācijas, bet tas netiek veikts atbilstīgi šai izmeklējums, netiek veikts atbilstīgi šai regulai, bet atbilstīgi narkotiku narkotiku aktam, citam instrumentam. Mēs gribam palīdzēt dalību valstīm uzsākt izmeklēšanu šādos gadījumos, jo kopš 97. gada, kopš datuma, kad tika pieņemta šī regula, krāpniecības gadījumi ir pieauguši, krāpniecības tendences ir mainījušies, tagad ir eh, elektroniskie dati, jau tagad ir e-muita. Eh, uh, vairākus gadus tā jau darbojas, un šī joma nepārtraukti attīstās, līdz ar to mums ir jāpielāgojas. Mēs nevaram zaudēt šo cīņu pret krāpniecību. Paldies! Mrs. Gephardt, sorry, Emily, thank you. Jā, yeah, thank you, Šen. Gephardt, skundze, jāpaldies Es, protams, vēlējos runāt, bet ne jau pirms uh, referentes, jo tas jau pamatā viņas darbs ir. Mēs šodien diskutējām ne, ne jau par parlamentu nostāju trilogā. Mums ir skaidra nostāja, un tas ir referentes uzdevums un uh, šo nostāju iekļaut sarunās un panākt saprātīgu risinājumu. Tā kā tas noteikti nav tas, par ko es vēlos runāt. Bet es vēlos e, pievērsties kaut kam, ko sacīja komisija. Kad ir runa par e, pasaules pārvadātāju padomu, diskusija ar nozars pārstāvjiem, tur rakstīts konstruktīvas diskusijas. Nu, tas ļoti jauks formulējums. Un tad tika sacīts, ka jā, tur problēmas ir saistībā ar to, kā definē to, kam būs piekļuve datiem. Un, manuprāt, šis teikums ir pats svarīgākais no tā, kas tika pateikts vispār. Jo mēs tikko dzirdējām, ka nomināla informācija netiks sniegta. Par to arī nav runa. Datu aizsardzība attiecas ne tikai uz konkrētiem personas datiem, uh, bet arī uz to, lai aizsargātu eh, uzņēmumu darbību. Un tāpēc šis jautājums ir ļoti svarīgs jautājums. Kam konkrēti būs piekļuve šiem datiem? Kurš šos datus var salikt kopā ar citiem datiem? Kuram ir tiesības izmantot šos datus? Cik labi šie dati būs nodrošināti? Jo hakeri taču arī darbojas, Un tad, kad runāju par ekonomiskām interesēm, tad arī pastāv pietiekami līdzekļi, lai e, noliktu kādu šādu hakeri, lai piekļūtu šiem datiem. Tie visi ir jautājumi, kuri arī mūs interesē. Un es tāpēc vēlētos tomēr mazliet vairāk informāciju par šo jautājumu, nevis tikai vienu mazu teikumiņu par to. Priekšsarētāji, vai komisija vēlas atbildēt šobrīd par datu aizsardzību un to, kam būs piekļuve? Jāpaldies. Jā, protams, šis ir ļoti svarīgs jautājums, eh, kuru jūs izvirzat. Un es lūkšu Raisa kungu, kurš veica pašu prezentāciju, kaut ko vairāk arī pastāstīt par šo jautājumu. Bet jums taisnība, likumdevējs, gan eh, parlaments, gan padome, eh, protams, ir pievērsusi pietiekamu uzmanību šim jautājumam. Bet Raisa kungs pastāstīs precīzāk. Jāpaldies. Konstruktīvas diskusijas ar pasaules pārvadātāju padomu, protams, nebija par muitas datiem un komerc datiem, kas satur e, uzņēmumu nominālu datus un biznesa informāciju, bet konteineru e, paziņojumi, status paziņojumi ir par konteineru atrašanos un kustību. Bet es piekrītu, ka šie biznesa dati ir sensitīvi, un mēs esam paredzējuši pašā regulā mūsu izpratnē augstus datu aizsardzības standartus. Tas ir iekļauts tekstā. Protams, ja runājot par hakeriem, nu, diemžēl, tas vienmēr ir kā risks, bet mums arī jānodrošina tas, ka dati tiek aizsargāti un mēs esam gatavi to darīt. CSM dati kuras jūs pieminējāt un eh, kuras mēs apspriedām ar pasaules pārvadātāju padomu, ir ļoti lielā mērā jau pieejami pašā publiskajā telpā, online režīmā. To mēs izmantojam kā trafika projektā. Aptuveni 30% no visiem konteineru statusa paziņojumiem ir redzami jau tagad internetā. Uh, tos datus mēs arī izmantojam savā projektā. Nu, es ceru, ka ar to jau būšu pietiekami atbildējis uz jūsu jautājumu. Trīsdesmit procenti no konteineru statusu paziņojumu jau ir pieejama internetā, bet 70% nav. Vai es pareizi sapratu? Ja drīkst, es papildināšu. Mums ir kolēģi no kopējā pētniecības centra ISPRā, kas ir, atbildīgi, kas ir atbildīgs par šo kontrafiku projektu un kurš var, atbild, var arī uh, sniegt šo atbildi. Cojas kungs. Es vēlos precizēt, ka pārvadātāji nodrošina šo informāciju saviem klientiem caur atvērtiem, atvērtām internetu lapām, tur nav nekādas slēptās informācijas, tur nav nekādas nominālu eh, datu kopas, eh, tur viss ir atvērts. Principā jebkurš varētu vērsties pie pārvadātājiem un prasīt eh, šādus datus. Tas ir pieejams jau šobrīd. Gebhards kundze, vai tas atbild uz jūsu jautājumu? Mums vēl ir laika, jūs varat uh, konkrētāk jautāt, laiks ir, eksperti arī. Jā, jūs manu uh, sejas izteiksmi pareizi izpratāt. Es neesmu īsti apmierināta ar saņemtajām atbildēm. Šis slaids prezentācijā, kur bija pirmais vai otrais piemērs, īsti neatceros, līdz atradīšu. Tātad paskatīšos vēlreiz. Tā tad eh, tiek eh, eksportēts liels cigarešu daudzums, konteiners eh, kaut kur tiek eksportēts prom un tiek atsūtīts atpakaļ. Nu, tā tad skaidrs, ka ja viņi pārkrauj otrā ciga šos cigaretes otrā konteinerā, tad to nevar vairs uzķert tā sanāk. Tad tur jau tur nav pat daudz enerģijas jāiegulda. Šie CSM, kā jūs viņus saucat, es vēlētos šeit parlamentā runā tādu valodu, kuru cilvēki arī saprastu, lai tie, kas klausās internetā, mūs varētu to saprast. Es tāpēc ilgi domāju par to, kas tad CSM īsti ir, kā tas atšifrējas. Tātad tie ir dati, Tātad par konteineru, konteineru numurs, viņi ir X ostā un tiek pārvesti uz Y ostu. Un no Y ostas ar citu kravu nonāk Z ostā vai atpakaļ X ostā. Ko šī informācija man dod, ja man nav zināms saturs? Ja runa ir tikai par konteineru nosaukumu, tad nebūtu nekāda problēma. Tas varētu būt kaut vai publiski pieejama informācija. To mēs darām ar mūsu pasta sūtījumiem, kuriem ir iespējams sekot, cik tālu pasaulē ir aizceļojis mūsu nosūtītā paciņa. Bet tieši savienošana, satura savienošana ar konteineru nosaukumu, par to ir runa kādā veidā jūs kontrolēsiet eh, šo situāciju, ja jums nav šī savienojuma? Un kā to panākt? Kur tas tiek uzglabāts? Kuram ir pieeja? Un šī tieši datu kopā salikšana ir tas, kas ir jums nepieciešams, lai jūs varētu veikt kontrolas. Un kuram tad būs pieeja šai informācijai? Tas ir tas, kas man interesē. Tā kā mums ir vēl laiks, tad varbūt vēlreiz komisijai iespēja atbildēt, un tad dosim vārdu referentei. Un tad beigsim šo jautājumu kārtu, ja vien nebūs citi jautājumi radušies. Jā, paldies! Varu vēlreiz jums piekrist. Jūs esat precīzi formulējuši šo problēmu. Lai varētu labi strādāt un uh, reāli apkarot krāpniecību, tad eksportēsēm ir jāsaliek kopā ar eksporta datiem. To jūs ļoti pareizi pateicāt. Ir jārada šī kopaina. Mēs, kā komisija, šajā priekšlikumā esam iestrādājuši vispārīgas datu aizsardzības normas, balstoties uz regulu 45.2001, Un diskusijās ar padomi un arī ar jums, manuprāt, ir izkristalizējies tas, ka ir nepieciešama papildus drošība pasākuma. Var tikai norādīt, ka padomi savos eh, priekšlikumos, kas arī eh, savā tekstā iekļāva eksporta CSM, tātad padome vēlas ie, iekļaut tekstā vēl biznesa konfidencialitātes nosacījums, ir normas. Precīzāk es jums nevaru šobrīd minēt, bet pati padome ir prasījusi papildu normu iekļaušanu, lai aizsargātu komerc noslēpumu. Un nu, tas jau tika pieminēts. Tālāk vēl viens jautājums, kas ir jāapspriež. Cik lielā mērā dalību valstīs ir pieeja, vai tas aprobežojas tikai ar gadījumiem, kas skar konkrēto dalību valsti, uh, jeb vajadzētu vispārīgi pieeja nodrošināt detalizētāk. Es nevaru šobrīd runāt, jo tā ir mūsu sākotnējā nostāja tikai. Bet uh, esmu atvērta, rūpīgi klausos jūsu sacītajā un domāju, ka mēs varam atrast risinājumu. lai būtu pietiekami drošības eh, nosacījumi. Kolēģi man tikko papildināja ar ziņu, tātad no kopīgā pētniecības centra. Varbūt jūs varat īsi pateikt vēl, papildināt manas sacīto lūdzu. Es sapratu, ka jūs, jums ir kas sakāms vēl. Jā, es vēlējos pateikt, ka dalību valstī muitas iestādēm būs pieeja nomināla datiem un apakšdatiem. Tā, tie jau ir viņu dati, loģiski, ka viņiem būs pieeja. Tur nekas nemainīsies no pašreizējās situācijas. Paldies! Referente Līzija Konsārija. Liels paldies par visiem šiem aspektiem, ko jūs izklāstījāt. Esmu pārliecināta, ka tas mums ļauj eh, to visu skatīt savādākā gaismā. Man likās, ka tad, kad eh, šis priekšlikums tika pieņemts pirmajā lasījumā ar tik lielu vairākumu, ka tur nav nekādas būtiskas problēmas. Bet, rodoties uz visām šīm problēmām, jāsaka, mums būs ļoti rūpīgi jāskata šis jautājums. Rīt tie, kas ēnu referenti, nākamnedēļ sākam trilogu sarunas,